sākām darbu jau pirms dažām minūtēm, dažām sekundēm. gada 7. aprīļa sanāksmes protokols visiem ir izdalīts. Vai kādam ir komentāri par šo protokolu? Ja komentāru nav, tad šis protokols ir apstiprināts.